Уважаеми колеги, за мен е чест и удоволствие. Godātie kolēģi, man ir liels prieks un pagodinājums būt līdz priekšsēdētājai mūsu darba sesijā. Runāsim par ekonomisko koordināciju un izmantoju šo iespēju, lai mazliet parunātu dzimtajā bulgāru valodā. Vēlos sveikt visus Nacionālo parlamentu deputātus un pārstāvis un arī Eiropas parlamentu deputātus. Īpaši paldies Taisenes kundzei, kura pieņēma uzaicinājumu piedalīties šajā darba sesijā. Mūsu temats būs Eiropas pusgada cikls, un mērķis ir debatēt par politiskajām prioritātēm 2018. gada Eiropas pusgada ciklā, kā to noteikusi ir Eiropas komisija, pirms to apstiprina Eiropas Savienības padome. Un tad mēs varēsim rezultātus iekļaut pašiniciatīvas ziņojumos, kurus sagatavo Eiropas parlamenta ekon komiteja. Un viņi arī prezentēs eh, līdzinēji sasniegto. Vēlos atvainoties jums Gotjērī kunga vārdā. Diemžēl viņš ir sanāksmē, kura ir ievilkusies, līdz ar to viņš varēs mums pievienoties, cik vien drīz tas būs iespējams, lai piedalītos šeit kā līdz priekšsēdētājs. Delegācijas tiek aicinātas dalīties savā pieredzē, lai uzlabotu koordināciju ekonomikas politikai. Vēlos mazliet pastrā, pastāstīt par uh, administratīvo procedūru, lai jūs zināt, kā noritēs mūsu darbs. Tātad, kā izteikties šajā sanāksmē? Vispirms vēlos uzsvērt, ka tāpat kā jau ir ierasts, darīsim visu iespējamo, lai visi, kuri vēlas runāt, arī dabūtu šo iespēju, varētu dalīties ar saviem iespējām Bet, protams, jāatceras, ka sanāksmes laiks ir ierobežots. Ņemot vērā lielo dalībnieku skaitu, lūdzu uz jūsu sapratni, ka varbūt pilnīgi visi nevarēs izteikties. Līdz ar to es aicinu tos, kuri runāt, nepārsniegt divas, trīs minūtes maksimums. Jūs redzēsiet arī pulksteni e, lielajā displejā, un tad, skatoties kā noritēs diskusijas, un tad varbūt būs kādi labojumi, kādas korekcijas jāveic, jo, kā zinat, pēc šīs sanāksmes sekos arī citas. Jums uz galda priekšā ir uzstāšanās kartītes, ar kurām jūs varat norādīt to, ka vēlaties uzstāties. Ja jūs to vēlaties darīt, tad jums ir jāizpilda šī kartīte un jānodod zāles pārziņiem, kurus redzat zāles malās. Tas attiecas gan uz Nacionālo parlamentu deputātiem, gan arī uz Eiropas parlamentu deputātiem. Mēs centīsimies sadalīt uzstāšanās laiku šādā veidā - trīs Nacionālo parlamentu deputāti, pēc tam viens Eiropas parlamentu deputāts un tā tālāk. Ja būs vajadzīgs mainīt šo formulu diskusiju laikā, nu tad mēs to darīsim. Mēs labi apzināmies, kāda ir Bulgārijas prezidentūras atbildība šajā izaicinājuma pilnajā laikā. Nacionālajiem parlamenta deputātiem arī ir ļoti svarīga loma, ņemot vērā atbildību savu iedzīvotāju priekšā. Atceroties, ka Eiropas ekonomika atvesaļojas, tāpat arī investīcijas, publisko, finansē, publisko finanšu situācija lēnām atgriežas pirms krīzes līmeni, līmenī Nacionālajiem parlamentiem un Eiropas parlamentam ir jāicina tādas politikas īstenot, kas veicina institucionālās un biznesa vides attīstību. Investīciju veicināšanu, kvalitatīvu darba vietu radīšanu, vienlīdzības nodrošināšanu. Sveicu jūs Bulgārijas prezidentūras vārdā un vēlos tālāk nevilcinoties dot vārdu Taisens kundzei Eiropas komisārei, kura ir atbildīga par um, nodarbinātību sociālajām lietām, prasmēm un darba mobilitāti. Lūdzu. Paldies, priekšsarētāji, godātie deputāti, dāmas un kungi. Man ir prieks un gods runāt ar jums šodien. Gods tādēļ, ka Eiropas parlaments un nacionālai parlamenti uh, ir ar svarīgu lomu reformēt un uzlabot mūsu ekonomiku un sabiedrību. Un tikai kopīgiem spēkiem mēs varam panākt šos rezultātus. Un prieks man ir tādēļ, ka pēc ilgiem krīzes gadiem ir ļoti patīkami, ka varu nest labas ziņas. Izaugsme ir atgriezusies visās dalību valstīs, atvesļojas arī investīcijas, tiek nodarbināti vairāk cilvēki Eiropas Savienībā nekā jebkad agrāk. Pat ja mēs neesam pilnībā vēl pārvarējuši krīzes sekas, joprojām ir augsts līmenis parādiem, mājasemniecībām, uzņēmumiem. Vairāk kā 18 miljoni cilvēku joprojām ir bez darba, un atvesaļošanās ir diezgan nevienmērīga gan starp dalību valstīm, gan pašās dalību valstīs. Uh, Komisijas pirmais un galvenais mērķis ir nodrošināt, ka šodien atjaunotā izaugsme ir iekļaujoša un ilgspējīga ilgtermiņā. Lai mēs sasniegtu konverģenci Eiropas Savienībā, lai mūsu ekonomikas un sabiedrības būtu sagatavotas izmantot tās iespējas, kas rodas, un risināt izaicinājumus, kas nāk no tehnoloģijām un globalizācijas. Kā Eiropas komisijas priekšsētājs Žanslots Junkers sacīja, jumts jālabo, kamēr saule spīd. Godātie deputāti, mēs šobrīd ga gatavojam publikācijām valstu ziņojumus. Tie tiks publicēti 7. martā. Tas ir analītiskais apskats par specifisku rekomendācijām kas ir adresēts dalību valstīm, un tās mēs savukārt prezentēsim maijā. Ziņojumos tiek analizēta ekonomiskā un sociālā situācija, tendences dalību valstīs, un tāpat tiek vērtēts progress, īstenojot iepriekšējās rekomendācijas, kas tika adresētas dalību valstīm. Šie ziņojumi jau tiks publicēti pēc dažām nedēļām, bet šobrīd varu padalīties ar svarīgākajiem elementiem tajos saistībā ar Eiropas Savienību kopumā. Pirmkārt, ir nepieciešams laiks reformu īstenošanai, bet mēs jau virzamies pareizajā virzienā. Uzsākoties eh, šai Eiropas pusgada programmai 2011. gadā, kopš tā laika dalību valstis ir uzrādījušas progresu vairāk kā divās trešdaļās rekomendāciju, un vairāk kā ceturdaļu gadījumu mēs redzējām ievērojumu progresu, vai arī rekomendācijas tika pilnībā īstenotas. Otrakārt, konverģence. Konverģence bija mazinājusies krīzes laikā, un tagad mēs atkal redzam konverģenci. Ir pozitīva izaugsme, pozitīvas izredzes visām Eiropas Savienības dalību valstīm. Bet šīs nav īstais laiks būt pašapmierinātiem. Atšķirības starp dalībvalstīm joprojām paliek, un nevienlīdzība ir pat pieaugusi dalībvalstīs. Ja tas paliks nerisināts, tad tas ir izaicinājums izaugsmas ilgspējībai un kohēzijai. Treškārt, banku pakļaušana riskam ir samazinājusies praktiski visās valstīs. Arī rentabilitāte ir atvesļota visās valstīs. Vairākās valstīs ir augsts privāto parādu līmenis, kas smagi guļas banku bilancēs un traucē investīciju veikšanu. Dažās valstīs uh, joprojām ir uzkrāti lieli um, slikto kredītu krājumi. Tirgus apstākļi uzlabojas, bet darbs vēl nav pabeigts. Joprojām ir jādomā par bezdarba mazināšanu, kaut arī bezdarbs samazinās. Šie skaitļi joprojām ir pārāk augsti daudzās dalību valstīs. Bet ir arī citas lietas, par ko raizēties. Dažos gadījumos uh, stagnē algu līmeņi, nodarbinātības līmeņi, un Eiropas Savienībā un Eirozonā šie līmeņi e, ir diezgan nevienlīdzīgi. Bet svarīgākā ziņa būtu tāda, ka ekonomiskā izaugsme un sociālais progress iet roku rokā. Investīcijas cilvēkos virza uz priekšu ekonomisko izaugsmi. Tāpat laikā Nevienlīdzīga sabiedrība bremzē izaugsmi. Ilgtermiņā viens bez otra nav iespējams. Politiski, ekonomiski un sociāli tas nav ilgspējīgi un nav arī vēlams. Tieši tādēļ komisijas pilnvaru laikā Eiropas pusgada programma ir kļūsi daudz sociālāka, bet šī gada cikls ir īpašs stūrakmenis. Pirms vairākiem mēnešiem mēs izsludinājām Eiropas sociālo tiesību pīlāru, kā jūs zināt, padome, parlaments un komisija to izdarīja kopā. Tā ir, ir politiskās saistības parādīt, ka spēcīga sociālā Eiropa ir vienīgais veids, kā virzīties uz priekšu. Pilārā ir apkopoti svarīgākie Eiropas sociālai principi un tiesības. Un tur arī ir skaidri redzams, kur vēl ir jāstrādā. Pilāra veiksme būs atkarīga no tā, cik lielā mērā mēs to īstenosim Eiropas līmenī, bet jo īpaši nacionālā līmenī. Pēc proklamēšanas un sākot ar šo gadu, pilāra principi šobrīd ir iestrādāti Eiropas pusgada programmā, lai nodrošinātu atbilstošu uzraudzību un īstenošanu, uh, esam iz, e, sagatavojuši šo sociālo e, sa, salīdzināšanas tabulu, social scoreboard, un tas mums ļaus sekot, cik labi notiek šī īstenošana. Līdz ar to šai salīdzinošai tabulai būs ļoti svarīga loma valstu ziņojumos un tām adresētajās e, rekomendācijās. Paskaroties uz līdzinējo analīzi, redzam četrus principus – kas atkal un atkal parādās rekomendācijās. Pirmkārt, fiskālā politika. Tā nevar koncentrēties tikai vienīgi uz uh, deficīta un parādu attiecības uzlabošanu. Ir, piemēram, jāstrādā arī pie nodokļu sistēmām. Tām ir jābūt taisnīgām, tādām, kas atbalsta izaugsmi, nodarbinātību un atbalsta arī privātās investīcijas. Otrakārt, investīcijas cilvēkos ir ļoti svarīgas. Tikai izglītots, prasmīgs darba spēks varēs izmantot tās iespējas, ko radīs izmaiņas darba tirgū. Protams, ar atbilstošu sociālo nodrošinājumu visiem strādājošiem būs iespējams eh, mainīties līdzi pārmaiņām pasaulē. Treškārt, mums ir jāstrādā pie investīcijām vispārīgāk runājot, jo investīcijas un publiskās investīcijas joprojām veido uh, salīdzinoši mazu daļu no IKP. Ceturkārt, algu izaugsme arī veicina ekonomikas izaugsmi, samazina nevienlīdzību un nodrošina augstākus dzīves standartus, dzīves līmeni. Algu noteikšanas sistēmas un mehānismi ir ļoti svarīgi, lai nodrošinātu to, ka algas ir diferencētas Protams, ka tas ir atkarīgs no apstākļiem konkrētajā valstī un ir jāņem vērā arī izmaiņas produktivitātē. Tas nav nekas mazs un nenozīmīgs valstīm veicamo lietu sarakstā, un nav viegli salabot šo jumtu kārtīgi, pamatīgi, jo iedzīvotāji, kas dzīvo šai mājā, sagaida pietiekami labus sadzīves apstākļus, taisnīgu sloga sadalījumu, lai visas balsis tiktu sadzirdētas. Un, un viņi sagaida, ka tiks arī maksimāli palielināti šo jumta remontu darbu ieguvumi. Līdzpriekšsarētāji, dāmas un kungi, valstu ziņojumi ir tikai sākums šai otrai fāzei Eiropas pusgada programmai 2018. gadam. Līdzīgi kā pagājušajā gadā, būs pietiekams laiks diskusijām ar valstu valdībām un sabiedrību kopumā pirms publikācijām. Tas palīdzēs mums ne tikai būt precīziem savā analīzēs, bet arī palīdz veidot dialogu un kopīgu izpratni. Eiropas parlaments un nacionālajie parlamenti dalību valstīs ir ļoti svarīgi partneri šajā dialogā. Līdzīgi kā iepriekšējos gados, vairāki uh, Komisāri, tā skaitā arī es, dosies uz dalību valstīm, lai apspriestu mūsu konstatējumus ar nacionālajiem partneriem, parlamentiem un sociālajiem partneriem. Dāmas un kungi, tas ir kopīgs pasākums, kopīga misija. Lai tad šie ziņojumi būtu sākuma punkts, un es nevaru sagaidīt iespēju sākt šo darbu kopā ar jums, lai nonāktu pie mūsu kopīgajiem mērķiem. Paldies! Thank you, Mrs. Paldies, Taisens kundze. Tiešām vērtīgi komentāri. Un es domāju, ka visi esam viensprātis, ka misija tik tiešām ir kopīga. Otrais runātājs ir Kristofs Hetmans, ziņotājs par 2008. gada Eiropas semestri no Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas Eiropas parlamentā. Hetman kungs lūdzu. Dziękuję bardzo, pani przewodnicząca. E, ja tak... Paldies, priekšsēdētāji. Es arī gribētu teikt, ka man ir tiešām liels prieks par iespēju dalīties e, savās domās par izaugsmes stratēģiju. Bet pirmkārt es gribētu teikt paldies komisārs kundzei. Uh, Un paldies par to, ka ir eh, sagatavots eh, ikgada izaugsmes pārskats, un tas uzsāk mūsu politikas koordinācijas ciklu. Tātad faktiski Eiropas semestri. Nu, un mēs esam ļoti priecīgi, ka Eiropas ekonomika atgūstas. Investīcijas pieaug, bezdarbs samazinās. IKP ir augstāks nekā tika sagaidīts. Un, ja mēs skatāmies no makroekonomikas viedokļa, tad varētu teikt, ka situācija ir diezgan laba. Bet ir arī otra medaļas puse. Par spīti visiem pozitīvajiem signāliem, mēs tā pašā laikā saprotam, ka vēl ar vienu ir daudz darāmā. Īpaši uzmanība ir jāpievērš tam, ka bezdarbs jauniešu vidū vēl ar vienu ir ļoti augsts, vairāk nekā 16% šobrīd. Vairāk nekā 6 miljoni jauniešu vecumā no 15 līdz 24 gadiem nestrādā un arī nemācās. Tāpat arī nabadzības un sociālās iztumtības līmeņi vēl ar vien ir nepatīkami augsti. Lai Eiropas semestra process būtu veiksmīgs, mums ir nepieciešams divas lietas. Pirmkārt, reformām ir jābūt ilgtermiņa Un otrkārt, valstīm ir jākoncentrējas uz valstīm adresētajām rekomendācijām un tās ļoti labi jāīsteno. Tas ir tas mūsu vājais punkts. Ja mēs paskatāmies uz 2016. gadu, tad tikai 2% no rekomendācijām ir tikušas pilnībā īstenotas. un 43% īstenoti daļēji. Tas nozīmē, ka 55% rekomendāciju gandrīz vispār nav tikušas īstenotas. Nu, un jautājums, kāpēc tā? Vai, kā daži norāda, tā ir institūciju nacionālo iestāžu problēma dalībvalstīs? Vai arī Iemesls tam ir tāds, ka dalībvalstis labprātāk grib īstenot paši savus risinājumus un savas stratēģijas, bet tad rodas jautājums, vai šādas nacionālas stratēģijas saskana ar to, ko iesaka komisija. Un, ja mēs paskatāmies uz šiem skaitļiem, nu tad izskatās, ka šāds pieņēmums arī nav patiess. Varbūt, ka rekomendāciju ir par daudz, varbūt, ka tās ir pārāk ambiciozas atsevišķām dalībvalstīm. valstīm. Nu, tas ir tas, kas mums vēl vien ir jānoskaidro, par to ir jārunā, un mums ir jāsaprot, kāda ir problēmas sakne. Nu, protams, ka mums ir jābūt ļoti pragmatiskiem. To es gribu uzsvērt. Protams, ka mūsu mērķi ir ambiciozi, bet tiem ir jābūt iespējamiem un īstenojamiem. Pagājušā gada novembrī Gēteburgas sociālā samita laikā uh, mūsu trīs institūcijas nāca klajā ar Eiropas sociālo tiesību pīlāru. Šajā dokumentā ir uzskaitīti visi tie principi, kas ir nepieciešami, lai nodrošinātu labi funkcionējošu darba tirgu un sociālās eh, drošības sistēmas. Un es domāju, ka šie principi būs kā atsauces punkts īstenojot um, ekonomiskās konverģences programmas Eiropas semestra ietveros. Mums ir jāatceras par struktūrālajām reformām kuram būtu jāuzlabo situācija darba tirgū. Ir jāvēro produktivitāte, ir jāveicina lielākas algas, un ir arī jāuzlabo sociālās drošības sistēmas. Un tieši tāpēc sociālo tiesību pilārs ir tik būtisks. Nu, un te es nonāku pie vēl kādas problēmas, kas ietekmē ļoti daudz Eiropas Savienības iedzīvotājus. Par to mēs runājam pagājušā gada martā. Šķiet, ka kopš krīzes sākuma ienākumu nevienlīdzība ir pieaugusi divās trešdaļās dalībvalstu. Nu, tas, protams, iet roku rokā ar augstu bezdarba līmeni un nestabiliem darba līgumiem, kāda pastāv darba tirgū. Problēma ir tāda, ka cik tā runa ir par algām, un dažādajām attīstības tendencēm dalībvalstīs. Nu, un es šeit nerunāju tikai par vecajām Eiropas Savienības dalībvalstīm precitā jaunajām. Nu, faktiski ir tā, ka bagātie kļūst arvien bagātāki vēl arvien, un nabagie kļūst tikai nabagāki. Šī te plaisa palielinās, tā vietā, lai sašaurinātos. Un tam līdzsekus ir vēl kāda problēma. Uh, reģiona atšķirības. Arī tās kļūst arvien izteiktākas. Mēs redzam, ka nereti kāda daļa reģiona kļūst nabagāka, kamēr cita kāda reģiona daļa kļūst pārtikušāka. Mums, protams, ir kohēzijas politika, kas ir lielisks instruments, lai apkarotu šādas nevienlīdzības, tāpēc arī mums ir jāturpina tādā pašā apmērā finansēt kohēzijas politiku nākamajā daudzgadas finanšu schēmā. Bet daudzgadas finanšu schēma pati par sevi jau šīs problēmas neatrisinās. Tā nav tāda maģiskā lode. Mums ir nepieciešama daudz lietotājiem draudzīgāka kohēzijas politika ar mazāku birokrātijas un. Eh, kohēzijas politikai ir jābūt daudz pietuvinātākajai galīgajiem atbalsta saņēmējiem. Mums tāpat ir arī jāparūpējas par saikni starp uh, prasmēm, ko cilvēki apgūst, un darba tirgus vajadzībām. Tiešām ir jāinvestē mūsu sabiedrības digitālajā izglītībā un prasmēs. 95% pieejamo darba vietu prasa kaut kādas digitālas prasmes, un ir aptuveni 43% cilvēku darba tirgū, kam šķiet nav nepieciešamo digitālo prasmju un kvalifikāciju. Un tāpat arī darba devēji visu laiku norāda, ka darba ņēmēji neatbilst uh, darba devēju vajadzībām. Un šī neatbilstība kļūst arvien izteiktāka. Bezdarbs ir liels, un tā pašā laikā darba devējiem ir grūti atrast eh, piemērotus darbiniekus. Nu, tas viss iet roku rokā arī ar konkurētspējas problēmu. MVU, protams, ir ārkārtīgi būtiski šai ziņā. Mums ir jāatbalsta ekonomiskā izaugsme tā, lai mazinātu birokrātiju, ar ko saskaras mazienvidējie uzņēmumi, un lai likvidētu visus iespējamos šķēršļus eh, šo uzņēmumu darbību dēļ tirgū, un te, protams, ka kohēzijas politika var palīdzēt. Tā var palīdzēt ne tikai tiem, kas vēlas investēt inovatīvās prasmēs un risinājumos, bet eh, tā var palīdzēt arī tiem, kas vēlas labāk izglītot studentus. Tāpat arī jauni tirgi jauniem pakalpojumiem. Protams, ka inovācijas ir ārkārtīgi svarīgas. Un viena no pēdējām politiskām prioritātēm, ko es vēlētos minēt, Fakts, ka mūsu sabiedrība noveco. Un cilvēki pamet uh, perifērus apgabalus. Bet arī, ja mēs paskatāmies uz uh, iedzīvotājiem pilsētās, mēs redzam, ka cilvēku resursi plūs tikai vienā virzienā arī pilsētu perifērijas uh, kļūst uh, mazāk apdzīvotas, cilvēki tur kļūst nabadzīgāki, tāpēc ir jānodrošina nepieciešamā infrastruktūra un sabiedriskie pakalpojumi. Un elastīgi risinājumi darba tirgus vajadzībām. Tāpat ir arī jāuzlabo pensiju sistēmas. Ir mazāk jāskatās uz pensionēšanās vecumu un vairāk uz uh, gadu skaitu, kuru laikā cilvēki ir veikuši iemaksas pensiju sistēmā. Un šeit arī ikgada izaugsmas pārskats var mums palīdzēt. Es zinu, ka ir ārkārtīgi grūti līdzsvarot visas šīs te um, tiesības un uh, dažādos dažādo pušu argumentus, bet es esmu optimists un es tiešām ceru, ka mums galvā izdosies visu īstenot un es ceru, ka šis ziņojums arī būs spēcīgs signāls gan dalībvalstīm, gan arī Eiropas komisijai. Paldies! Paldies Hetmana kungam! Es, eh, protams, vēlreiz gribētu atgādināt runātājiem, arī mūsu galvenajiem runātājiem, ka ir mm, aptuveni 5 minūtes katram, tā lai mēs būtu taisnīgi attiecībā pret visiem. Paldies, un tagad es labprāt dot vārdu Hjubajē, Eiropas parlamenta referents par Eiropas semestri un ekonomisko koordināciju. 5 minūtes maksimums. Paldies, priekšstādātāji. Labdien, dāmas un kungi. Mēģināšu ievērot manai runai atvēlēto laiku. Kā jau iepriekšējā runātāji uzsvēra, mēs varam tikai priecāties par ekonomisko rādītāju uzlabošanos, var atveseļošanos, kas gan ir vēl minimāli un tomēr ir pamats priekam. Makroekonomiskie rādītāji tomēr palielināja sociāla ekonomiskās atšķirības. Uh, vienas valsts ietvaros, ka ir arī darba ņēmēji, kas ir nabadzīgi un trūks korneģers dalībvalstu vidu. Pamatojoties uz šo konstatējumu, mēs vadījām sarunas ekonomikas komitejā par uh, mūsu tekstu. Tas ir pieņemts uh, trešdien, pateicos Gandelāra un Bernardu Luka kungam, kas arī šeit ir telpā jūs zināt. Uh, ka Eiropas pilsoņi pieprasa stabilu, veselīgu ekonomisko klimatu, un viņi arī vēlas pilnvērtīgi strādāt, kā jau sacīja komisārs kundze, atbilstoši starptautiskās darba organizācijas eh, cilvēku cienīga darba kritērijiem. Eh, ekonomika pastāvīgi mainās, mums arī, arī eh, kā atbildīgām personām jārēģē uz šīm izmaiņām. Tāpēc mēs šajā ziņojumā par Eiropas pusgadi esam iestrādājuši svarīgu sadaļu par uh, konkrēta spējas stiprināšanu par eh, pētniecību un attīstību Eiropā. Esam iekļāvuši šajā sadaļā arī digitālo ekonomiku, pamatojoties uz atbalstu, ka tiek sniegts maziem vidējiem uzņēmumiem, stiprinot arī jauniešu iespēju atrast darbu. Te ir runa par eh, izglītošanos un par eh, informē, informācijas sniegšanu visu mūža gada. Te ir runa par sociālās sistēmas ilgspējīguma veicināšanu kā jau sacīja komisārs kundze, arī šis, uh, rādītā, šī rādītāja tabula ir iestrādāta sistēmā. Jau sagaidām atbilstoši pasākums. Mēs esam iestrādājuši ar ziņojumu uh, privāto un um, valsts finansējumu lielāku atbalstu. Kā jūs zināt, privātie tie. tie privātais finansējums ir tikai 2008. Uh, gada līmenī, bet uh, valsts finansējuma ziņā radītāji ir zemāki. Ir jāiznana lieli investīcija projekti, tie ir jāsadalā ilgākā laika periodā, un, kā jūs zināt, šie lielie projekti bieži vien ir partnerības starp valstu un privāto sektoru. Uh, un šīs investīcijas bieži vien netiek atbilstoši veicināts. Te mums ir jāuzlabo Eiropas fiskalitātes rādītāji. Eiropas parlamentam ir svarīga nozīme kopš pēdējā sasaukuma. Ir konkurence nodokļu ziņā dalībvalstu vidū un ir jāpanāk, lai šīs izmaksas būtu pēc iespējas mazākas un šī negodīgā konkurence tiktu pārtraukta un nāktu par labu uh, pilsoņiem un dalībvalstīm. Te ir arī jautājums par eh, algu palielināšanu, to piedāvāja um, Eiropas centrālās bankas eh, priekšsēdājs Dragī kungs. Mēs uzskatām, ka šis pasākums varētu būt vērtīgs samazinot arī valsts izdevumus, kas šāda darbība jau tiek veikta. Runājot par budžeta iezīmēm Eirozonā un nacionālā līmenī, uh, arī paredzēts izmaiņas, kas, paredz, kas ļaus budžetu padarīt ilgspējīgāku un labi pārvaldīt budžetu lai tiktu izpildīts. Rekomendācijas ir jāstiprina Eiropas pusgads, veicinot uh, sadarbību starp Eiropas parlamentu, Nacionālajā parlamentu un arī jāiesaista nacionālie uh, partneri, kas uh, dažādā veidā ir iesaistīti ekonomikā dalībās. Mēs ceram, ka padomu komisija ņems vērā mūsu priekšlikumus un ceram, ka trešdien panāksim vienošanos, kas būs labvēlīga visiem Eiropas pilsoņiem. Paldies! Thank you, Mr. Baie. Paldies, Baie kungs. Pirms dodu vārdu nākošajam runātājam Miloševiču kungam vēlos atvainoties Bulgārijas delegācijas vārdā. Bulgārijas delegācija jādodas prom, lai tiktos ar Tajāni kungu, Eiropas parlamenta priekšstādātāju, un ir paredzēta ir tikšanās ar Bulgārijas Nacionālās asamblējas priekšstādātāju. Drīzumā viņi dosies pros. Tagad dod vārdu uh, Miloševiča kungam, kurš ir Horvātijas parlamenta Eiropas lietu komitejas priekšstādātājs. Jūsu rīcībā 5 minūtes lūdzu. Paldies, priekšstādātāji! Eiropas parlamenta deputātāti, kolēģi, dāmas un kungi, labdien! Vispirms vēlos pateikties Eiropas parlamentam un Bulgārijas prezidentūrai par šo to, ka esam šodien aicināti šeit uzstāties. Jā, ir daudz vieglāk pieskarties dažādiem jautājumiem, kad Eiropas Savienība un dalība valstis ir panākušas uh, stabilo ekonomisko izaugsmi. Nu, sākšu ar vispārīgajiem tematiem. Vispirms pieskaršos konverģencei un tad eh, runāšu par Horvātijas skatījumu. Es nāku no privātā sektora, tāpēc vienmēr iestājos par to, ka tiek samazināts nodoksloks un uh, birokrātija, bet 150 uh, miljardi uh, no Eiropas budžeta uh, iepratim bil, biljardiem, kas bija agrāk, eh, protams, nav tik svarīgs jautājums. No otras puses, ASV nodokļu reforma ievēram ieteiksmies biznesa un investīciju lēmums un uh, mūsu valdības un valstis vēl vairāk tiks iesaistītas uh, eh, konkurences ziņā. Un te būs runa ne tikai par investīcijām, kapitālu, bet arī par uh, talantīgu jauniešu piesaistīšanu Svarīgi ir zemāk nodokļi, taču galvenai prioritātei mums ir jābūt izglītībai. Tāpēc mums ir jādara viss, kas mūsu rīcībā, lai veltītu pēc iespējas vairāk institu, centienu un līdzekļu izglītībai. Ir izaicinājums saistībā ar iekšējo migra, migrāciju. Te ir arī runa par riskiem, kas ar to saistīta Eiropas. Mēs nevaram pieļaut, ka ne uh, dienvidi, ne austrums pastāvīgi zaudē simtiem tūkstošu ambiciozu jauniešu, kas ir gatavi strādāt. Tie, uz kuriem var balstīties labklājības sabiedrības izveidi. Dažus teikumus pateikšu par konverģenci. Nav tādas veiklas konverģents neīstenot pamatīgas reformas. Uh, bet tikpat svarīga arī kohēzijas politika. Mums ir jāuztur spēcīgs finansējums kohēzijas politikai, jāpanāk, lai fonds pēc iespējas labāk tiktu izmantots, nedrīkstam arī zaudēt caurskatāmību, atskaitu atbildību, mazinot administratīvo slogu. Es domāju, ka galīgie labumu guvēji tikai iegūs tad, ja būs mazāks birokrātijas sloks un uzlabosies arī pilsoņu labklājības līmenis. Uh, Līdz tam mēs vēlamies struktūrālo reformu īstenošanu sasaistīt ar kohezijas politiku vai tās finansējumu, taču es personīgi uzskatu, ka varētu izveidot saistību kā iniciatīvu, lai labāk atbalstītu tos labumu guvējus, kas īsteno reformas negluži atkarībā tikai no fondiem. Tāpēc mēs atbalstām komisijas nodomu radīt jaunu instrumentu struktūrālu reformu īstenošanai, lai stiprinātu ekonomikas monetāro savienību. Līdz tam Mums ir labāk jākomunicē, ziņojot par eh, labiem rezultātiem, kas ir no kohēzijas politikas, un tas attiec ar Eiropas eh, pusgadu, nacionālajām reformām un visiem labumiem, kas no tā izrieda. Šajā gadījumā būtu daudz grūtāk apvainu, eh, apsūdzēt Eiropas Savienību, ka tā īsteno ko nelāgu un visi labumi izriet tikai no dalībvalstīm. Tas veicinātu uh, uzticēšanās gaisotni. Un tagad dažos vārdos, ko sacīšu no Horvātijas viedokļa, tā ir jaunākā dalībās. Privātais sektors pēdē, eh, bija smags cietis eh, ekonomikas krīzes rezultātā, bet pēdējo divu gadu laikā tas ir atkopies un eh, tas maksāja gan daudz, gan arī ieņēmumu, gan arī darbvietu izveidziņā taču atkopšanās tika panākta eksportējot uh, eh, pakalpojums un preces uz Eiropas Savienību. Pagājušajā gadā tika veikta nodokļu sistēmas reforma, tagad mums valdībā jāķers klāt citām reformām, īpaši tad, ja mēs vēlamies eh, virzīties uz eh, Eiropas eirozonas līdzdalību. Tas ir viens no mūsu strateģiskiem mērķiem. Un gatavojoties šam, eh, šim procesam, mēs arī uzlabojam mūsu potenciālu. Bez struktūrālām reformām, kas turpinās ne tikai mana valsts nevar vairāk tuvināties visattīstītākajām valstīm, nedz arī Eiropas Savienība turpum, turpmāk varēs būt stabila, eh, nodrošinot ilgtermiņa labklājību un augsto dzīves līmeni visiem pilsoņiem. Paldies! Un esmu gatavs iesaistīties diskusijās. Thank you. Thank you, Mr. Mil Paldies Miloševiču kungam. Protams, ka mēs apzināmies, ka dalībvalstu ekonomiskie apstākļi var būt ļoti atšķirīgi vienā Eiropas Savienības daļā salīdzinot ar citu. Pie tā mums ir jāstrādā. Tagad došu vārdu Fabians Keller kundzei, kur ir Finanšu komitejas priekšsarētāja Francijas senātā. Lūdzu, Kellers kundze, vārds jums. Liels paldies, dāmas un kungi! priekšstādāja kundze, kolēģis kundze, dargie kolēģi, es vēlos sveikt komisāru Skuņi, divus Eiropas parlamenta deputātus, e, Horvātijas parlamenta pārstāvi. Paldies par jūsu uzstāšanos un vēlos sacīt, ka es no savas puses pastāstīšu par Nacionāla parlamenta deputātu skatījumu. Vēlos sacīt, ka esmu gandarīta par šo viedokļu apmaiņas starp dažādo parlamentu pārstāvjiem. Uh, Tas liecina par to, ka Eiropas projekts paplašinās. Tātad es pārstāvu senātu Francijā, tā ir otrā palāta, un senāts ir ķeries klāt jaunajam koordinācijas instrumentam, kas ir Eiropas pusgads. Mūsu finanšu komitejas institīvas uh, vārdā mēs kopš 2011. gada stabilitātes projekts ir pakļauts mūsu parlamenta izskatīšanai, pirms tas nonāk Eiropas komisijā. Tiek pieprasīta plašāka demokrātija un atbildība par Eiropas mehānismiem. Ekonomiskās politikas efektīva koordinācija nav īstenojama bez Nacionālo parlamentu sadarbības. Mums katram ir atbildība uh, par dažkārt grūto lēmumu īstenošanu, un nacionāliem parlamentiem ir jāīsteno Eiropas uh, ekonomikas un monetārā politika. Šai ziņā šie uz, uzlabojumi ar vien uh, nāk līdztekus progresam kopš 2010. gada. Mans kolēģis Fransuā Mārs un es esam šo procesu sākuši senātā. Mēs uzstājām uz to, ka ir svarīgi īstenot Eiropas pusgadu, kad no tā ir liels labums, taču vēlos šeit jums ko apsolīt vai atzīt, ka es jau pagājušajā gadā runāju, ka lai uzlabotu mūsu sadarbības dažādo parlamentu vidū, tad um, mums ir jāizveido rezolūcijas secinājumi, kas varētu būt uh, oficializēti un nodoti dažādām lēmumu pieņemšanas institūcijām. Tagad runāšu par prioritātēm. 2018. gadam ekonomiskā atveseļošanās vēl ar vienu uh, ir novērojama dažās dalībvalstī, daudzās dalībvalstīs, tomēr uh, viss nav tik pozitīvi, vēl ar vienu ir liels bezdarba līmenis jauniešiem, kā jau sacīja uh, Uh, Kristof Hetman kungs. Investīcija deficīts ar vienu ir novērojums un Eiropas uh, ekonomiskā atkopšanās ir uh, gaidāma progresīvi, kā to arī paņēma Eiropas centrālā banka. Tas nozīmē to, ka mums ir jāmilzē arī citi pasākumi, kā struktūrālās, fond, struktūrālās izmaiņas un finansējuma piesaistīšana. Un tam jau notiek koordinējoties Eiropā. Eiropas komisija ir sniegusi savu analīzi attiecībā uz budžeta politiku un uz makaroekonomiskās situācijas uzlabošanu. Francijā šie ieteikumi izpaužas tā, ka tiek ievērojumi valsts budžeta deficīta kriteri, kriteriji, kas ir noteikti uh, stabilitātes un izaugs paktā. Mūsu valsts ir izvirzījusi šo mērķi un tāda ir bijusi arī mūsu finanšu komitejas nostāja pagājušajā rudenī. 2017. gadā komisija piedāvāja uh, Francijā līdz nākošā, līdz šī gada pavasarim uh, tikt pāri uh, atbalsta programmai. Tā tad ir jāsamazina valsts parāds. Mēs, ievērot šo mērķi, esam nolēmuši koordinēt makroekonomisko politiku, lai tiktu īstenota ekonomiski ambicioza politika 2018. gads iezīmēs jaunas vēlēšanas vairākās valstīs, arī īpaši Francijā. Tātad 2018. gadā arī ir jākonkretizējas vairākiem projektiem, kas pat labāk tiek apspriestais. Runāju par Banku Savienības pabeigšanu, par to mēs spriedīsim vēl vēlāk. Te ir runa par Kapitāla Savienības turpināšanu. Tas veicinās eh, vienoto tirgu un darbvietu izveidu Eiropas Savienībā. Te es runāju par nacionālo fiskālo, jeb nodokļu sistēmu eh, tuvināšanu, lai atbildētu uz digitālās ekonomikas prasībām un lai, lai apkarotu krāpšanos eh, finanšu jomā. Arī Bajē kungs runāja par šo izaicinājumu turpinās diskusijas par kopīgo uh, korporatīvo nodokli, tas slavenā aksis direktīva. Arī uzņēmumi jāatbalsta šī iniciatīva. Es augstu vērtēju Alāna Lamasūra, uh, Pervanšu Beres un citu kolēģi darbu, kas strādā pie šī temata. Es ceru, ka nākošajā mūsu tikšanās reizē mēs varētu izstrādāt rezolūciju, uh, lai šis projekts pabeigtos, tā kā to gaida mūsu pilsoņi. 2016. gadā komisārs atbalstīja šī projekta izstrādi, un tas, piemēram, paredzētu lielāku atbalstu pētniecībai. Francijas senāts uh, cenšas apkarot uh, izvairīšanos no nodokļu maksāšanas. Šis darbs parāds to, ka budžetā ienāks lielāki līdzekļi, jo pateicoties krāpšanās praksei, ne visi uzņēmumi maksā nodokļus. Un arī šeit mums ir labāk jāsadarbojas ar citiem parlamentiem, lai apkarota visāda veida uh, krāpšanos nodokļu jomā Eiropas eh, līmeni. Un es esmu pārliecināta par to, ka mēs visi šo ideju atbalstām. Paldies! Thank you. Liels paldies um, mūsu runātājiem. Vēlos arī Eiropas parlamenta vārdā un jo īpaši komiteju, kur iesaistīt šajā konferencē, sveikt visus Nacionālo parlamentu deputātus. Mums šogad ir rekords 133 Nacionālo parlamentu deputāti, kas ir reģistrējušies. Domāju, ka šī konference kļūst aizvien populārāka. To es arī ļoti atzinīgi vērtēju. Tāpat arī to, cik noderīgi bija iepriekšējo runātāju ieguldījums diskusijā. Un tagad ir laiks dot vārdu jums, deputātiem no Eiropas un Nacionālajiem parlamentiem. Pirmā būs Marija Žau Rodrīgeša, sociāldemokrāta grupa Eiropas parlaments. Lūdzu. Atgādinu vēlreiz, trīs minūtes. Būs jābūt stingriem. Lūdzu. Paldies priekšsēdētājiem. Sveicu arī visus savus kolēģus no nacionālajiem parlamentiem. Tas ir liels prieks uzņemt jūs šeit. Runāšu kā Eiropas parlamenta referente par Eiropas sociālo pīlāru konstatēju, ka lielākā daļa no iepriekšējiem runātājiem runāja par to, ka pieaug sociālā nevienlīdzība Eiropas Savienībā, neskatoties uz mūsu centieniem tikt galā ar šo problēmu. Sociālais pilārs tik tiešām ir spēcīga iniciatīva, reaģējot uz sociālo nevienlīdzību, sākot jau ar bērniem, jauniešiem, sievietēm, vīriešiem, pilsoņiem, standartu aktualizēšanu un dažādu sociālo nevienlīdzību izskaušanu. Mēs vēlamies nodrošināt to, ka lai kādu darbu arī cilvēks darītu, viņam jāspēj paļauties uz darba līgumu, un pilnu piekļuvi sociālajai aizsardzībai. Tas ir viens no solījumiem, kas izriet no sociālā pīlāra. Bet tāpat laikā mēs arī vēlamies redzēt konverģenci starp dalībvalstīm, starp reģioniem, lai iespējas būtu visiem pilsoņiem. Tāpēc arī mūsu diskusijas par Eiropas pusgadu programmu ir tik svarīgas, jo tik tiešām Eiropas pusgadu programmā ir jāīsteno kā liels process kas vērsts uz augšupējošu ekonomikas un sociālo konverģenci. Komisija nāk uz klajā ar svarīgu piedāvājumu, mums ir indikātori, ar ko vērtēt šo konverģenci, bet lielā pārbaude būs tad, kad būs jākoriģē sociālās nevienlīdzības, līdzīgi kā mēs koriģējam ekonomiskās nevienlīdzības. Un šim procesam mums ir nepieciešams reformas, bet ne tikai, vajag arī investīcijas. Un, lai būtu investīcijas, mums ir jāiet tālāk, veicinot investīciju kapacitāti, piesaistot privātos resursus, nacionālos budžetus, nākamo Eiropas budžetu. Tāpēc diskusijas par daudzgadu finanšu schēmu rītdien ir tik svarīgas šai kontekstā. Un visbeidzot, mums ir nepieciešams arī uh, mūsu monetāro zonu, eirozonu, nodrošinātu nepieciešamo fiskālo kapacitāti. Tie ir priekšnosacījumi, kas ļautu mums nonākt pie patiesas ekonomikas un sociālās konverģences. Paldies! Thank you! Paldies! Ietaupījāt pa 30 sekundes no atvēlētā laika. Abrīnojami. Labs piemērs nākamajiem runātājiem. Tālāk. Jānis Vucāns. Latvijas parlaments saima. Viņš ir budžeta un finanšu komitejas priekšsēdētājs. Za, zaļam, grupa, lūdzu. Thank you, honorable chair. Paldies, priekšsēdētāji, dargie kolēģi. Mana valsts Latvija atzinīgi vērtē un piekrīt 2018. gada Eiropas pusgada programmas prioritātes, kā to nosaka izaugsmes pētījumā, ko publicē Eiropas komisija. Mēs uzskatām, ka Eiropas Savienības dalību valsts un Eiropas Savienībai kopumā būtu jāstrādā pie investīcijas, investīciju piesaist struktūrālo reformu īstenošanas un fiskālās politikas. Mēs vēlamies uzsvērt, ka reformu īstenošanas progress ir nevienmērīgs Eiropas Savienībā, kā to atzīst arī Eiropas komisija savā ikgadējā izaugsmas pētījumā. Mēs uzskatām, ka sadarbības starp Eiropas Savienības iestādēm un dalību valstīm ir jāstiprina ar mērķi pātrināt reformu īstenošanu, tur, kur progress ir bijis nepietiekams. Izaugsmēji stiprinoties, investīcijām uzlabojoties un darba videi uzlabojoties, ir šobrīd jārīkojas aktīvāk. Latvija kopumā atbalsta ieteikumus Eirozonai. Šajā kontekstā mēs vēlamies uzsvērt cik, to, cik svarīgi ir vienotā tirgus loma, tīpaši digitālajiem tirgumam, eh, kā daļa no izaugsmas. Tāpēc mēs atbalstam ieteikumu attīstīt tālāk Eiropas digitālo vienoto tirgu, likvidējot visus šķēršļus, preču, pakalpojumu, darba spēku un kapitāla apritēju. Tas ir arī nepieciešams, lai risinātu iekšējā darba tirgus mobilitātes problēmu vienotajā tirgū, kas izriet no tā, ka e, dalību valstīm, kas e, atpaliek, e, nu, no tās darba spēks aizplūst pārsvarā. Stiprinot ekonomikas un monetāro savienību, Latvijas atba Latvija atbalsta arī darbu pie rīcības plāna un atzinīgi vērtējam arī vietējo un reģionālo kapitāla tirgus attīstību Eiropas Savienībā, kā arī darbu pie inovācijām. Kā piemērs no mūsu puses, pagājušā gada 6. novembrī visu trīs valstu - Latvijas, Lietuvas un Igaunijas finanšu ministri paradīja saprašanās memorandu par reģionālu kapitāla tirgus attīstību Baltijā tajā visas trīs Baltijas valstis apņēmās stiprināt kapitāla tirgus attīstību. Par, puses vienojās sadarboties pie nepieciešamo pasākumu izstrādi, tā skaitā tiesiskā ietvara izveidi, jaunu instrumentu ieviešanu un nepieciešamās tirgus infrastruktūras izveidas. Paldies! Thank you! Paldies! Nākamais! Saura Pedro. Spānijas kongress. Sociāldemokrāta grupa, lūdzu. Sí, gracias, señor presidente. Paldies, priekšsēdētāji. Iepazīstināšu jūs pavisam īsi ar dažām idejām. Tādējādi cenšoties padarīt Eiropas pusgada programmu efektīvāku. Pirmkārt, Eiropas pusgada programmā valdību reformu plāni un šo plānu īstenošanas izmaksas, tām būtu jābūt eh, ar nodokļu indikatoriem. Un ir nepieciešama laba pārvaldība. Tas ir ļoti nozīmīgi un tas palīdzētu cilvēkiem redzēt arī nodokļu jomā konverģenci. Otrakārt, mēs uzskatām, ka ir nepieciešams nodrošināt to, lai debatas nacionālajos parlamentos būtu tālāk eh, to, šo debašu rezultāti tika darīt zinām Eiropas komisijai, lai varētu arī efektīvāk veidot Eiropas pusgadu programmu. Tālāk fiskālā pakta noteikumi. Ja mēs varētu mainīt šos noteikumus dalību valstīs, mēs daudz ko varētu uzlabot. Es runāju par ļoti skaidriem vidējā termiņa mērķiem, kas būtu viegli izmērāmi un tas radītu īstermiņā arī elastīgumu noteikumiem, lai visas puses varētu īstenot savu darbu. Tas būtu labi apvienojams ar lielāku demokrātiju, ar to, ka mēs cilvēkiem arī skaidrāk parādītu, ko mēs īsti daram šai programmā. Un pēdējā lieta ko vēlos darīt zinām Eiropas parlamenta deputātiem un arī kolēģiem no citām valstīm. Mums ir nepieciešamas īstas Eiropas līmeņa bankas. Tas būtu labs solis uz priekšu, cenšoties pāraut šo noslēgto loku starp publisko un privāto parādu. Tas būtu labs, efektīvs instruments, kas palīdzētu atrisināt šo situāciju. Paldies! Paldies! Nākamais Jons Lenkārts no īrijas parlamenta budžeta kontrolas komitejas priekšsēdētāja vietnieks. Paldies priekšsēdētāji, paldies komisārs kundzei. Ir divas lietas, par kuru vēlos runāt. Vispirms par sliktajiem kredītiem, kuru uzkrājumu jau pieminēja komisāri īrijā mums situācija ir tāda, ka ir aptuveni 20 tūkstoši hipotekārie kredīti, kas šobrīd eh, ir eh, tādā grūtā situācijā un tiek izdarīts spiediens, lai tos ātri izpārdotu. Un tad šie tā sauktie eh, privātie fondi vairumā pērk šos hipotekāros kredītus ar ievērojamām atlaidēm, Un e, šādas atlaides nav pieejamas individuālā līmenī. Tā ir lieta, ko komisijai vajadzētu apsvērt. Jo šie privātie fondi netiek e, regulēti, šie aizdevumi tiek apvienoti tādos komplektos un izpārdoti. Bankām būtu pienākums strādāt ar individuāliem klientiem, nevis jāmeklē viegli veidi, kā uh, sapakot vienā komplektā simtiem hipotekāro kredītu un pārdot eh, tos par diskontētām cenām. Jo, lai tik tiešām mēs būtu sociāla Eiropa, mēs nedrīkstam aizmirst, ka aiz katra aizdevuma, aiz katra kredīta ir persona, konkrēts cilvēks, ģimene, un tas, protams, ir saistīts ar biznesu, Un daudzos gadījumos tas bieži nozīmē to, ka cilvēkiem tiek atņemts mājas. Un tas rada ievērojams izmaksas arī valstī, un cilvēki dažkārt ir arī izdarījuši pašnāvības, saskaroties ar neatslāpstošu spiedienu no finanšu iestāžu puses. Otra lieta, ko es vēlējos eh, pieminēt, ir Eiropas depozītu apdrošināšanas schēma EDIS, kas ir trūkstošais pīlārs Banku Savienībā. Progress šajā jautājumā ir apstājies Varbūt komisārs kundze varētu kaut ko minēt, cik tālu ir šīs lietas, kur tās varētu virzīties tālāk. Bet, ja mēs varētu apturēt to, ka bankas turpina tirgot eh, tādos komplektos eh, šos hipotekāros kredītus un atcerētos, ka aiz katra aizdevuma eh, ir konkrēta persona, mūsu situācija būtu daudz labāka. Paldies! Paldies par to, ko jūs sacījāt par sliktajiem kredītiem. spiediens no vienotās uzraudzības kolēģijas iet pretējā virzienā īstenībā nekā jūs norādījāt. Bet mēs zinām par šo problēmu. Tāpēc mums ir rūpīgi jāpārdoma, kāds pasākums īsteno šajā jomā. Tālāk, Mark Angulo no Spānijas senāta EPP grupa. Buenas tardes. A mí me gustaría referirme a esas... Paldies, priekšstādātāji. Es gribētu minēt eh, kopīgais prioritātes, eh, ko es domāju, ka visi jau pie galvenā galda arī pieminēja, un eh, tas mums ir ļoti aktuāls Spānijā - konkurēt spējas, sociālā darba kārtība. Uh, cita starpā, un arī izaicinājumi, kas ir saistīti ar uh, sabiedrības tendencēm, un ko tas viss nozīmē, tad, kad mēs cenšamies nodrošināt sociālo un teritoriālo kohēziju dažādajās dalībvalstīs un Eiropas Savienībā kopumā. Runājam par ekonomisko atkopšanos, un tāda ir vērojama ne tikai Eiropā kopumā, bet arī Spānijā. Tiek runāts arī par eh, reformu nepieciešamību. Un es domāju, ka ir jārunā par to, kā reformas ir sev pierādījušas, kā atbildes uz uh, dažādiem izaicinājumiem un problēmām. Es gribētu uzsvērt, ka Spānijā nu jau ceturto gadu pēc kārtas ir vērojama izaugsme – Un lietas ritu diezgan labi. 2017. gadā bija 3,1%, tāpat tiek radītas arī jaunas darba vietas. Tāpat kā citas valdības, arī mēs koncentrējamies uz apmācību, atbilstoši darba tirgus vajadzībām, uz darba vietu veidošanu un lielā mērā koncentrējamies arī uz digitalizāciju. Arī citi ir minējuši digitalizācijas jautājumus, un eh, Spānijas eh, valdībā ir izveidota arī darba grupa, lai saprastu, kādus kopīgus pasākums varētu īstenot, lai starp deviņām ministrijām nodrošinātu nepieciešamo sinerģiju, kā rezultātā digitalizācija būtu instruments, kas palīdzētu mums eh, vērot izaugsmi, veidot darba vietas, uh, Tā pašā laikā digitalizācija ir jāskata kā instruments, kas var nodrošināt sociālo un teritoriālo koheiziju. Tas ir ļoti būtiski. Un tas ir iespējas, kā garantēt vienlīdzīgus spēles noteikumus dažādajās valsts daļās. Ir tādi apgabali, kur gluži vienkārši trūkst iedzīvotāju, kur iedzīvotāju blīvums ir ārkārtīgi mazs tas rada zināmas problēmas un ir jādomā arī par sociālo kohēziju. Es domāju, ka tie mainīgie, kas lielā mērā ir kavējuši tādu ilgtermiņu izaugsmu, ir demografiskas eh, tendences. Ir jāveido jauni digitāli instrumenti. Un ir jārisina tādi izaicinājumi kā interneta pieejamība, atsevišķos reģionos un labāku sinerģiju veidošanu. Šie visi ir ļoti būtiski elementi un gribētos uzsvērt. Paldies, Gabriela Kretu, no Rumānijas senāta, S&D grupa. Paldies, priekšsādātāji! Dargie draugi, es gribētu vēlreiz vērst jūsu uzmanību uz to, ka mēs saskaramies ar diagnozes problēmām. Nepareizi indikātori nedod mums realistisku skatījumu situācijas sabiedrībā, un tā rezultātā tiek īstenotas neatbilstošas reformas. Šobrīd galvenais makroekonomiskais līdzsvara trūkums tiek atspoguļots ar proporciju. Uh, un labklājības sadalījumu. Runa ir par sadales problēmām. Tas nav tikai sociāls jautājums, par ko uh, varētu domāt kreisā spārna partijas un arotbiedrības. Runa ir par neatbilstošu investīciju patēriņu. Šī proporcija ir galvenais ilgspējīgs izaugsmas rādītājs. Nu, un šis līdzsver trūkums ir globāls un nevar vairs uh, tolerēt tā negatīvo ietekmi. Bet šis indikators nav atrodams starp tiem 14 indikatoriem, kas izvērtē makroekonomiskā līdzsvera trūkumu. Nu, tas neparādās valstu ziņojumos, nu, un arī ne Eiropas semestrī. Mums ir bezrobeža ekonomika, tā sauktais vienotais tirgus, kas tiek uzskatīts par svarīgāko Eiropas Savienības sasniegumu līdz šim bet indikātori savukārt ir ar robežām. Nacionāli indikātori, kas tiek izmantot, lai izstrādātu politikas un izvērtētu to īstenošanas rezultātus. Vispārējais konverģences labad mums ir nepieciešama vienotība Eiropas Savienībā, kopīgi izmantoti indikātori, tātad tā, eh, nacionālais kro, koprodukts, eh, pirktspēja, nu, un te ir zināmas nērtības ja vien mēs nemazinām attīstības atšķirības, IKP parāda, kas notiek valstī, nevis to, kas ir atlicis pāri. Un Pikadī ir nesen parādījuši, ka peļņas nosūtīšana uz uh, izcelsmes valstī tas ir lielāks apjoms nekā ieņēmumu, ko rada sociālās reformas, iemaksas valsts kasē. IKP ir maldinošs rādītājs. Tas koncentrējas uz šo brīdi un ignorē aktīvu uzkrājumus, kas ir labklājības rādītājs un kas apliecina arī sabiedrības attīstības tendences nākotnē. Uh, Tas viss lielā mērā ir saistīts vairāk ar labklājību un cilvēku resursiem, mazāk ar IKP. Ja mēs analizējam ieņēmumu struktūru, tad ir tādas satraucošas secinājumi. Peļņas konverģence ir lieliska. Manā valstī vairāk nekā 80% no Eiropas Savienības vidējiem rādītājiem, bet mājasaimniecību ieņēmumi ir tikai aptuveni 32% no vidējā rādītāja. Mūsu izaugsmiet nepareizā virzienā. Tā ir ļoti sadaloša. Nevienlīdzības katrā dalībvalstī un dalībvalstu starpā ir tas galvenais mērķis, ko vēlas arī izsināt Eiropas Savienības politika, un te ir arī jākoordinē nacionālās politikas, kā jau daudz no jums uzsvēra. Paldies! Thank you. So for... Paldies par to, ka atgādinājāt par to, kāda ir investīciju loma mūsu fiskālajā satvarā. Margarita Markesa no Portugāles parlamenta S&D. Paldies, priekšsētātāji! Es arī gribētu teikt paldies galvenajiem runātājiem, kas ievadīja šo diskusiju, un gribu teikt paldies arī šīs te parlamentu nedēļas organizatoriem. Komisāri, Taisena mums atgādināja kādu lietu, kas mums visiem jau ir ļoti labi zināma. Mēs eh, Eiropas Savienībā vērojam ekonomisko izaugsmi, bet nevienlīdzības vēl ar vienu ir ievērojamas gan dalībvalstu ietvaros, gan starp dalībvalstīm. Ir kāds jautājums, ko es gribētu jums uzdot. Vai tam ir nepieciešama lielāka iesaiste ekonomika koordinēšanās starp dalību valstīm? Un vai ir pietiekami daudz politiku par labu konverģencēju? Es domāju, ka ir svarīgi un interesanti ņemt vērā šos divus jautājumus. No vienas puses ekonomiskā izaugsme, no otras puses pieaugoša nevienlīdzība. Šos divus elementus ņemot vērā, mēs varēsim adekvāti rīkoties. Pirmkārt jau par valstīm adresētajām rekomendācijām runājot manuprāt, šeit ļoti būtiska ir atbildība. Un īpašnieka sajūta ir svarīga dalībvalsts iesaistīt visos Eiropas semestra etapos. Gluži vienkārši kaut kādu rekomendāciju nodošanu dalībvalstīm, kurām ir divas, trīs dienas, lai uz tām reaģētu, ar to nepietiek. Šīm rekomendācijām ir jābūt iedarbīgām. Ņemot vērā atšķirības starp dalībvalstīm, es domāju, ka tiešām ir jābūt dalībvalstīm sajūtai, ka arī tās ir atbildīgas par šīm rekomendācijām. Un vēl kāda lieta, ko es gribēju minēt, ir Eiropas semestra sociālais pīlārs. Jāsaka, ka man bija tiešām liels prieks eh, dzirdēt eh, Marianu sakām, ka ir sagatavota šī salīdzinošanā rezultātu tabula, jeb scoreboard, kas tiks ietverta Eiropas semestrī. Bet man šķiet, ka Eiropas Savienības iedzīvotājiem ir ārkārtīgi grūti saprast, ka ir mērķi budžeta aspektiem, bet mm, tādu nav sociālajiem politikas aspektiem. Es domāju, ka šī jaunā salīdzinošā tabula būs labs solis uz priekšu, bet Tā nevar būt tāda tīra simboliska iniciatīva. Tā ir jānozīmē reālas darbības, ko veic pašas dalībvalsts un Eiropas Savienības institūcijas. Un es gribēju atbalstīt uh, eh, Fabienas Kelleres teikto. Arī šo sanāksmi rezultātā būtu jānāk klajā ar rekomendācijām. Nākamā runātāja Ivana Maletič, ETP, Eiropas parlaments. Jo. Liels paldies! Jūs visi uzsevē uzsver ap to, ka šogad ir novērojami izaugsmi, taču mēs nevaram būt īpaši entuziasti noskaņot, jo tas neizpaužas pilsoņu dzīvē. Tas nepa, neatainojas uh, algu palielinājumā un arī tā, ka mazāk cilvēki ir pakļaut nabadzības riskam. Tātad mums jāapzinās, ka mums kaut kas ir jāmaina īpaši attiecībā uz to, kā tiek uh, īstenots finansējums un kā mēs izvēlamies tās jomas, kur tiek uh, veikts finansējums. Tātad mēs vēl vien esam gatavi atbalstīt riskantāks projekts, kas saistīti ar novatorismu. Novatoris transformatīvos procesus. Piemēram, jaunais Eiropas uh, fonds strateģiskajām investīcijām, Junkera fonds, tas pat vairs nav nemaz tik jauns. Mēs atbalstām valsts un privāto projektu, uh, uh privātā un valsts uh, sektora sadarbības projekts, uh, bet tie nav īpaši inovatoriski, novatoriski projekti. Tātad nepārprotami ir tas, ka mums ir jādomā par to, kā pavērt finansējumu plašāk, lai atbalstītu uh, novatorismu, startup uzņēmumus, uh, lai īstenot transformatīvas procesus. Mums tas ir vajadzīgs, ja mēs tiešamies, tiešām vēlamies panākt rezultātus, lai tie izpaustos mūsu pilsoņu ikdienas dzīvē. Paldies! Thank you! Paldies! Um, now... Un tagad? Baronese Faulkner, Kišver, no Lordu palātas apvienotās karalistes ALDE grupas pārstāvja lūdzu. Paldies priekšsēdētāji. Vai es varētu sacīt, ka no apvienotās karalistes viedokļa mēs ar lielu gandarījumu raugāmies uz ekonomisko atkopšanos Eiropas Savienībā un Eirozonā. Mēs ceram, ka tā turpināsies arī tuvākajos gados. Man bija ļoti interesanti klausīties runātājos, kas uzsvēra to, ka tagad ir jāuzlabo sociālā kohēzija, jārisina lielākā nevienlīdzības problēma. Līdztekus tam, kā viņi sacīja, ir jāuzlabo Eiropas Sanības konkurētspēja. Un jāturpina virzību saistībā ar novatorismu un pētniecību un attīstību. Viena no lietām, kas man nāk prātā, ir tā, ka dažas gaidas dzirdētajās runās šodien ir pā, pārspīlēts. Es atceros interviju, ko Merkels kundze 2013. gadā sniedz Financial Times laikrakstā. Tur tik minēts, ka Eiropā dzīvo 7% no, valsts, eh, no pasaules iedzīvotiem un 24% no pasaules IKP tiek uh, eh, saražota un ir, no Eiropas ir finansējums 50% apjomā uh, ekonomiski neattīstītākajām valstīm. Jāņem vērā šie komentāri, jo jūs nevarat nodrošināt konkurēt spēju uh, novatorismu un izaugsmi, kas mums ir nepieciešama ceturtajā rūpnieciskajā revolūcijā saistībā ar tehnoloģiskajām izmaiņām, robotikas pieņemšanās spēkā. Līdztekus tam uzstājot uz to, ka mums ir ievērojami jāuzlabo sociāla drošības tīkli un sociālais nodrošinājums. Tā ir vienkārši mana doma, varbūt runātāji vēlētos tam pievērsties. Paldies! Paldies! Andres eh, Hunke. Andres Hunke no Vācijas Bundestāga Dilinke. Um. Paldies, priekšsēdētāji. Vēlos pateikties runātājiem, kuri pieminēja sociālās nevienlīdzības jautājumu. Uzskatu, ka tas ir viens no centrālajiem tematiem, par ko mums būtu jārunā šobrīd. Nevienlīdzība pieaug visā pasaulē, gan Eiropas iekšienē, gan arī atsevišķu Eiropas Savienības dalību valstu iekšienē. Un tas, ko mēs redzam starptautiskajā līmenī, ir tāda paradigmas maiņa. Daudz starptautiskās organizācijas, OECD piemēram, starptautiskā darba organizācija, ILO, Eiropas padome un arī citi pēdējos mēnešos un gados aizvien vairāk runā par nevienlīdzību kā problēmu. Arī es uzskatu, ka tas ir ļoti svarīgi. Arī kolēģi no Rumānijas norādīja, ka nevienlīdzība pati par sevi īsti neparādās Eiropas pusgadā šajā scoreboard, šajā salīdzinošajā tabulā. manuprāt, ar sociālo pīlāru nepietiks, lai apkarotu nevienlīdzību. Līdz ar to mans jautājums ir komisārei Taisenai. Kādi būs citi pasākumi, kurus mēs varētu sagaidīt šai kontekstā? Tālāk par nevienlīdzībām, ekonomiskajām un makroekonomiskajām nevienlīdzībām. Vācija ir pārkāpusi šo 6% robežu kārtējo reizi. Kādi ir priešlikumi vai varbūt kādi ir instrumenti, kurus varētu izmantot, lai mazinātu šo nevienlīdzību? Šobrīd ir atkal runa par 8,1%. Un tas arī pašai Vācijai nenāk par labu, jo tas nozīmē, ka cilvēki Vācijā dzīvo zemākā līmenī nekā varētu. Pārāk maz tiek investēts iekšējā ekonomikā, tautsaimniecībā. Algas ir pārāk zemas. Un pēdējais punkts ir nodokļu harmonizēšana kā temats. Jūs norādījāt, ka tas ir svarīgs jautājums. Tā tiešām ir. Uzņēmumu ienākumu nodokļu likmju nevienlīdzības starp dalību valstīm ļauj starptautiskām, eh, or, starptautiskām kompānijām, koncerniem izspēlēt šo atšķirību pre, vienai dalību valstī pret citu un sev iegūt visus labumus. Kāda ir nostāja saistībā ar harmonizēšanas jautājumu? Katrā ziņā tas ir svarīgs punkts. Paldies! Thank you. Uh... Paldies! Nākamais Džampalo Jālī, Itālija, sociāldemokrāti. Thank you, Mr. Chairman. Paldies, priekšsēdētāji. Es domāju, būtībā visi komentāri, kurus es šeit dzirdēju, vērst uz to, ka turpinās eh, jauka atkopšanās, Eiropā novērojama izaugsme, un tomēr daudzās valstīs iedzīvotāji gluži nemana ieguvumu no tā, viņi redz tikai daļēju ieguvumu iespējams. Varbūt pie vainas ir tas, ko mēs nu pat dzirdējām, nevienlīdzība, iespējams tas saistīts ar to, ka ir vajadzīgs laiks, lai uh, dziedinātos uh, vātis, uh, kas ir pēdējo gadu laikā uh, nodarītas, uh, un ka ir liels uh, parādas loks iedzīvotēm. Ja Tas ietekmē makroekonomikas politiku un arī valstīm specifiskās rekomendācijas, kas tiks publicētas tuvāko nedēļu laikā. Īpaši es te vēlos runāt par budžeta politiku. Tas ir ļoti sarežģīts temats. Es domāju, ka Eiropas Savienība ir, uh, Eiropas komisija īstenoja svarīgu lomu, palīdzot valsti virzīt savu politiku uz parādu samazināšanu. Un tomēr, īpaši tajās valstīs, kurās jau no sākotnē ir bijis liels parāds, tā tad ir tomēr svarīgi pielāgot rekomendācijas tā, lai rastu pareizo ātrumu fiskālajai konsolidācijai. Ja jūs neatrodat pareizo ātrumu, tad pastāv risks, ka nodarīsiet savu kaitējumu. Ir jābūt tādiem mērķiem, kas ir saprotami, uzticami, lai nacionālās iestādes un vēlētāji šos mērķus varētu uzskatīt par sasniedzamiem būtiski, lai šie mērķi tikus, tiktu sasniegti un netiktu mainīti divreiz gadā. Un es saprotu, ka komisija ir centusies rīkoties tieši šādi, panāks progress, taču viss vēl nav panākts. Paldies! Paldies! Aleks Bodri, lūdzu. Luksemburgas uh, deputātu uh, palāta sasādēma grupa. Paldies! Es arī esmu gandarīts par jaunākiem rādītiem, par izaugsmu, un tas liecina par to, ka Eiropa pēdējā gada laikā ir uz, nostājusies uz eh, ekonomiskās izaugsmas ceļa. Kaut arī pastāv liela nevienlīdzība, arī sociālā nevienlīdzība dažādās dalībvalstīs un starp dalībvalstīm. Mēs varam priecāties par to, ka tagad, pateicoties sociālajiem pīlāram, mēs mēģinam iestrādāt sociālo salīdzinošo tabulu ekonomiskajā pārvaldībā Šī salīdzinošā tabula liecina par sociālo aspektu ekonomiskajā pārvaldībā. Tas ir eh, tāds kā svešs elements iepriekš izveidotai sistēmā, kas eh, iepriekš nedomāja par sociālo jomu, bet tikai par budžetu. Un man ir jautājums komisārs kundzei, taisnības kundzei. Cik lielā mērā komisija paredz garantēt to, ka šī sociālā dimensija uh, nepaliks tāds kā nabaga radinieks, jo viss mērķis taču ir budžeta līdzsvars un uh, veselīga atoma dalībvalstīs. Ja mēs paraugāmies uz to, kas tiešām ir uh, vajadzīgs un kā novērst sociālo nevienlīdzību, tad kā tas varētu izpausties, ievērojot budžeta līdzsvara noteikumus jo sociālā nevienlīdzība, uh, tās novēršana tomēr paredzēs budžeta izdevums, tātad kā šo nevienlīdzības novēršanu saskaņot ar pienākumu ievērot uh, stabilitātes un izaugs paktu noteikums. Eiropas parlaments uzsver to, ka ir jāpalielina algas un jāpalielina pirktspēja. Uh, Luksemburga ar vien tika kritizēta par to, ka tajā ir uh, automātiskā algu indeksācija. Tad kā jūsu paustā vēlme uh, tagad ir uh, saskaņojama ar to, ka jūs uh, iesakāt mums atteikties no šīs sistēmas, kuras mērķis tieši uzlabot pirktspēju? Paldies! Paldies, Tadeuš Simānskis tālāk! Polijas Seims, EKR grupa. Bardzo dziękuję. E, panie Przewodniczący, koleżanki, koledzy. Paldies, priekšsēdētāji, dāmas un kungi. Es vēlētos darīt jums zināmu to, ka jaunās prioritātes Eiropas Savienībā, respektīvi migrācija, aizsardzība, inovācija. Tas nedrīkst aizstāt vienu otru. Par tām ir jādiskutē kopējās vispārīgās politikas kontekstā. Galvenokārt koncentrēties uz nevienlīdzību mazināšanu. Savos izteikumos Hetman kungs jau runāja par šiem jautājumiem, sakot par to, ka visā kontinentā, arī valstu līmenī un reģionu līmenī, ir jūtams nevienlīdzības. Tāda ir realitāte, ar ko mēs saskaramies šobrīd. Jo ekonomikas izaugsme nevienmēr nozīmē nevienlīdzības mazināšanos. Mūsu delegācija un Polija kopumā sagaida konsekventu pieeju. Kā jau jūs norādījāt, kamēr spīd saule, ir laiks sakārtot māju. Tomēr mēs nevaram likt punktu šobrīd, jo daudz izaicinājumu nav atrisināti vēl. Mēs sagaidām no visas Eiropas kopienas konsekvenci, turpinot cīnīties ar nevienlīdzībām. Polija ir gatava diskutēt par šiem svarīgajiem jautājumiem. Mēs arī labi apzināmies to, ka ir vēl jārunā arī par Brexit izaicinājumiem. Arī šīm debatēm mēs esam gatavi. Mēs labi apzināmies, ka ir nepieciešams atrast trūkstošos līdzekļus, iespējams darīt to palielinot pašreizējo iemaksu apjomu. Bet mums ir jāatgriežas pie Eiropas Savienības pamatiem un jāspēj atbildēt uz šiem izaicinājumiem. Thank you. Last speaker. Paldies un pēdējais runātājs. Dosim vārdu Eiropas reģionu komitejas pārstāvei Olgai Zdrihanai. Lūdzu. Merci, monsieur le président. Madame la commissaire. Euh, Paldies, priekšsēdētāji. Man ir eh, tiešām liels prieks, ja jūs visus eh, redzēt un satikt. Man ir eh, liels gods un prieks reģionu komitejas vārdā izteikties. Visi pārvaldības līmeņi ir jāpārstāv diskusijās par Eiropas semestri un arī vietējām un reģionālām uh, pašvaldībām, kam ir zinām kompetences šajos jautājumos, ir jābūt iesaistītām. 2017. gadā valstīs atrastātajās rekomendācijās tiek runāts arī par reģionalizāciju un par to, ka arī reģioniem ir jāspēlē aktīva loma. 1. februārī reģiona komitejā tika pieņemta rezolūcija par ikgada izaugsmes pārskatu 2018. gadam. Tiek runāts par to, ka ir jāstiprina struktūrālās reformas, jālikvidē šķēršļi investīcijām reģionu līmenī, un reģioniem ir jābūt partneriem Eiropas semestri īstenošanā un izstrādē. Tāpat ir jāstiprina arī saiknis starp Eiropas semestri un ilgtspējīgas attīstības mērķiem, ko ANO ir noteicis līdz 30. gadam. Šajā rezolūcijā ir uzsvērts tas, ka kohēzijas politikai vēl ar vienu ir jābūt galvenajam Eiropas Savienības instrumentam, lai panāktu sociālās un teritoriālās kohēzijas mērķus, kas ir noteikti Eiropas Savienības līgumos. Ir jāpastāv partnerībai starp centralizēto līmeni un reģionālajām iestādēm. Ir vairāk veidi, kā varētu uzlabot eh, debatas un diskusijas par Eiropas semestru. Tām ir jābūt dinamiskām diskusijām. Jāspēj paplašināt Eiropas semestra darbības joma. Un ir eh, tas labāk jāsasaist arī ar kohēzijas politiku. Un tieši šādā satvarā arī jaunie finanšu instrumenti struktūrālo reformu īstenošanai varētu darboties. Uh, Eiropas semestra sniegums lielā mērā ir saistīts arī ar eh, valstīm adresētajām rekomendācijām, un šeit ir zināmas problēmas. Rekomendācijās tiek runāts par struktūrālām reformām, kam īsti nav juridiska pamata, un arī to visu ņemot vērā rezultāti nav apmierinoši. Ir nepieciešams eh, konsul, koncentrēties uz to, ko var panākt turpmākajos 12 mēnešos e, šajās rekomendācijās un reformās. Ir jāvēro administratīvā kapacitāte, jādomā par finansējumu avotiem. Un jādomā arī par nacionālajiem līdzekļiem. ir nepieciešama atbilstoša līdzekļu piešķīrumi, un kā var panākt to, lai mērķi būtu politiska apņemšanās, ja tam visam ir jānāk no dalībvalstu puses. Ir jānodrošina vietējo un reģionālo iestāžu līdzdarbība, un ir jāņem vērā to pienesums. Tādējādi ir iespējams vislabākajā veidā īstenot struktūrālās reformas. Mēs vēlamies, lai šāda iesaiste būtu īstenota jau kopš pašiem pirmajiem soļiem, izstrādājot reformas, tās īstenojot un izvērtējot rezultātus. Ir nepieciešams uh, ievērot reglamentu, kā iesaistāmas uh, vietējās un reģionālās iestādes, ir jāanalizē dažādas iespējas, kas pastāv reģionālā līmenī. Uh, un ir jāuzskata vietējās un reģionālās iestādes par līdzvērtīgiem partneriem reforma īstenošanā. Lūk, mēs vēlamies līdzvērtīgu partneru lomu. 2017. gada oktobrī parlaments šādu ideju ir atbalstījis arī domājot par reglamentu. Ir atzīta nepieciešamība stiprināt vietējo un reģionālo iestāžu iesaisti Eiropas semestrī. Nu, un, diemžēl, Eiropas komisija ir šo priekšlikumu noraidījusi. Uh, baidoties par to, ka netiktu ievērot subsidiaritātes princips. Bet guži pretēji, mūsuprāt, subsidiaritāte tiktu tikai spēcināta, ja vietējās un reģionālās iestādes tiktu pilnībā iesaistītas šai procesā, jo tieši šīm iestādēm ir tieša pārvaldība šajās kompetences jomās. Tas lielās mērā skar arī nesen no Eiropas komisijas priekšlikumu a, par atbalstu struktūrālajām reformām a, Eiropas semestri ietveros. Mēs domājam, ka nacionālajām iestādēm ir jādarbojas šajā jomā, bet tikai nacionāla līmeņa iestāžu iesaisti nav risinājums. 25 eh, miljonu eiro, ko Eiropas komisija ir solījusi šai iniciatīvai, jautājums ir, vai tik tiešām spēj nodrošināt pievienoto vērtību. Mūsuprāt, priekšlikums tā pašaizējā formā ir ārkārtīgi vienkāršots minētajām problēmām, un tas varētu tik tiešām radīt problēmas ar subsidaritāti. Uh, lai izvairītos no subsidiāts principu un samērīguma principu pārkāpšanas. Nacionālām, vietējām un reģionālajām iestādēm ir kopā jādarbojas un jākļūst par pilnvērtīgiem, pastāvīgiem partneriem sociālo uh, reformu, struktūrālo reformu īstenošanā. Un tas ir risinājums, ko komisija šobrīd nav paredzējusi. 23. martā reģionu komiteja pieņems uh, ziņojumu, kurā es esmu arī referente par šo jautājumu, un tieši šādas te pasākumi ir lieliski iespēja runāt par Eiropas semestri īstenošanu atbilstošā veidā. Es gribu teikt paldies par to, ka mums ir bijusi iespēja jūs uzrunāt, un jau tagad gaidu ne, nepacietību iespēju tikties nākamgad, lai turpinātu auglīgas diskusijas. Paldies! Thank you. And now, um... Paldies. Nu, lūk, runātājiem ir bijusi iespēja izteikties, un galvenajiem runātājiem būs iespēja atbildēt. Sāksim ar Fabianu Kelleri. Es kurš vienkārši gribēju teikt paldies visiem par piedalīšanos Un eh, priekšētētāji es eh, gribētu teikt, ka būtu tik tiešām lieliski, ja mūsu darbības noslēgumā mēs nāktu klajā ar kaut kādu vienprātību, kas paustu arī mūsu kopīgo politisko nostāju. Un es gribu teikt paldies arī Mērkais skundzei, kas eh, minēja šo te ideju par to, ka tik tiešām vajadzētu nākt klajā ar kaut kādiem secinājumiem. Paldies! Nu, jūs jau zinātu, ka vienoties par tekstu, ja vien nebūtu vienprātības, nu, tad mums būtu vajadzēja kaut kāda sistēma, kā izvērtēt dažādās nostājas, un jūs jau zinātu, ka šī konference nav tāda struktūra, kas var kaut kā izsvērt eh, atšķirīgo viedokļu svaru. Piemēram, no manas politiskās grupas ir ļoti daudz runātāju. Uh, nu, lūk, un ja vien mēs nenākam klajā ar kaut ko ārkārtīgi vispārīgu, nu, mums jau nav īsti balsošanas mehānismu, kas atbilstoši varētu izsvērt pārstāvību gan dalībvalstu, gan politisko grupu, nu, es nezinu. Ļoti labprāt, protams, turpinātu diskusiju. Miloševiča kungam vārds. Paldies, priekšsētātāji, pavisam īsi ir skaidrs šodien, ka Visi runājam par konverģenci, par sociālās vienlīdzības trūkumu dalībvalstīs. Un mēs visi piekrītam tam, ka varbūt nesam vienisprātis par to, kā šīs lietas risināmas un kā risināma konverģence. Es pārstāvu labējos spēkus. Es vienmēr esmu sludinājis principu, ka lūk, no sākuma nopelnīsim un tad tērēsim. Paldies! Hjubajē. Paldies, priekšsēdētāji! Gribētu tikai teikt paldies visiem runātājiem. Ir tiešām arī mums, kā Eiropas parlamenta pārstāvjiem, dzirdēt jūsu domas, ko, to, ko domā nacionālajie parlamenti. Eiropas semestrs ir lielisks instruments. Tas nav vienkāršs uzdevums, varbūt tik tiešām dažkārt šķiet pretrunīgi. Piemēram, no vienas puses atbalstīt investīcijas kādā dinamiskā uh, nozarē, tā vienlaicīgi cīnoties ar dažādajām nevienlīdzībām. Es tiešām gribu teikt paldies arī reģionu komitejas pārstāvē. Tik tiešām, ja dažādo nacionālo parlamentu pārstāvi arī jūstu savu atbildības daļu, justos kā pilnvērtīgi līdzdalībnieki šajā procesā, tas eh, to tikai uzlabotu. Paldies, Kristofs Hetemans. Paldies, priekšādātāji! Es sev atvēlēto laiku izmantoju jau pirmajā izteikumu daļā, tāpēc kurš vienkārši grib teikt paldies visiem runātājiem par komentāriem. Paldies! Labi. Taisins kundze, lūdzu. Paldies priekšsētātāji, ja ļausit izteikšos nīderlandiešu valodā, ja mums ir lieliski tūku pakalpojumi pieejami šai parlamentā, es to atceros arī no iepriekšējiem darba pienākumiem. Nu, lūk, es izteikšos, eh, cik īsi vien varu, bet man ir jāatbild uz dažiem konkrētiem jautājumiem, kas eh, izskanēja. Es ļoti rūpīgi visus uzklausīju un saprotu, ka ir vēlme pēc eh, dalītākas atbildības par Eiropas semestri. Uh, šai komisijā mēs esam spēruši būtiskus soļus, esam nākuši klajā ar eh, gadu izaugsmas pārskatu. Un eh, tiks nosūtīti arī detalizēti ziņojumi dalībvalstīm lai tās varētu tos komentēt pirms nākam klājā ar valstu ziņojumiem. Mums ir bijušas diskusijas ar valdībām, ar sociālajiem partneriem dalībvalstīs. valstīs Un tāpat arī apmeklēsim dalībvalstis, un mēs labprāt apmeklētu arī nacionālos parlamentus, lai pārunātu visus šos jautājumus. Nu, un tad balstoties uz eh, visām šīm diskusijām, balstoties uz reformu programmām dalībvalstīs un eh, budžeta situāciju, tad arī varēsim nākt klajā ar valstīm adresētajām rekomendācijām. Un dalībvalsts varēs tās izskatīt vēl pirms pieņemšanas padomē. Un mēs tik tiešām gribam vairot uh, nacionālo struktūru iesaisti Eiropas semestrī un līdzdalību. Tas ir ārkārtīgi svarīgi tieši nākot klajā ar rekomendācijām, lai nodrošinātu to, ka šīs rekomendācijas ir īstenojamas un tiek īstenotas. Otrakārt, tiešām liels prieks par sociālo dimensiju, kas parādās šai diskusijā. Es jau ievadvārdos teicu, ka mēs komisijā esam pārliecināti, uh, ka sociālā tirgus ekonomika ir jāveicina. Tas nozīmē, ka sociālā politika, sociālais pol progress un ekonomiskais progress viens otru balsta un pavada. Ja mēs vēlamies tiešām iekļaujošu ekonomiku, tad ir nepieciešama spēcīga sociālā politika. Uz to koncentrējamies un sociālo tiesību pilārs noteikti šai ziņā būs liels palīgs. Izskanēja komentāri par to, ka ir nepieciešams eh, lielākas investīcijas. Jā. Komisijas sasaukuma sākumā jau tieši tāpēc arī parādījās Junkera plāns un uh, Eiropas strateģisko investīciju fonds. Un tieši tāpēc arī koncentrējamies uz uh, publisko investīciju vairošanu. nav jau runa tikai par budžeta lielumu, bet gan par to kvalitāti, kam tiek atvēlēti līdzekļi. Un elastības mārža, kas ir minēta arī izaugsmas paktā, ir jānodrošina, ka tā tiek izmantota. Un tie ir lēmumi, kas tika pieņemti 2015. gada janvārī, un arī tad tika iespējami izmantot elastību, izvērtējot dalībvalstu ikgada sniegumu. Un, un vēl kāda lieta, kas varbūt jums nav zināma, to es gribēju izcelt, tad, kad mēs strādājām ar Eurostatu Viņi ir atbildīgi par um, daļu budžeta klasifikācijas. Tā ir daļa no mana portfolijā, un man ir tiešām liels prieks, ka Eirostat ir nākuši klajā ar vadlīnijām uh, gan iespējamiem privātiem investoriem, gan arī iestādēm ir diezgan skaidri norādīts, uh, kā var izmantot PPS, uh, kā to var īstenot arī budžeta izvērtēšanas kontekstā. esam nākuši klajā ar, ar uh, rokas grāmatu enerģijas snieguma līgumiem. Un uh, no iestādēm, kas ir uh, šīs te vadlīnijas vai rokas grāmatu izmantojušas, esam dzirdējuši labas atsauksmes. Nu, jautājums laikā, kad mums ir jāveic plašas investīcijas ekonomikā, kā mēs varam te pašā laikā prasīt plašas investīcijas sociālajā lomā. Nu, jomā. To ir iespējams kombinēt. Tiek runāts par modernu sociālo drošību. Nu, tā tad runa nav tikai par pabalstiem un eh, palīdzību. Maksājumi tiek kombinēti ar pakalpojumiem, kas a, eh, spēcina cilvēku situāciju, vairo viņu prasmes, tik galā ar dažādām problēmām un eh, normalizēt savus dzīves apstākļus, lai viņi varētu atkal līdzvērtīgi piedalīties sabiedrībā un darba dzīvē. Tās ir investīcijas cilvēkos, kas nes ekonomisku labumu. Tā kā šeit nav nekādu pretrunu. Mēs nevaram attīstīt digitālo ekonomiku, neinvestējot cilvēkos. Mums būs vajadzīgs daudz vairāk labi apmācītu cilvēku. Daudz no jums arī par šo lietu runāja. Nevienlīdzība ir ārkārtīgi būtisks jautājums. Katru gadu veicam izvērtējumu un esam novērojuši, ka vidēji nevienlīdzība ir pieauguši kopš krīzes, ne visās dalībvalstīs. Dažās dalībvalstīs nevienlīdzība ir pieaugusi, citās sarukusi, un tas nozīmē, ka ir iespēja nevienlīdzību apkarot un veidot uh, pienlīdzīgāku sabiedrību. Un tieši tāpēc mums uh, sociālais pīlārs ir jāstiprina un jāpaplašina. Es varētu, protams, detalizāk runāt uh, par to, kādus uh, pīlāra elementus tam varētu izmantot, bet mums nav pietiekami daudz laika. Esam nākuši klajā ar vairākiem uh, tiesību aktu priekšlikumiem, uh, arī te, tiemžēl nav laika sīkākām detaļām. Tāpat tika runāts arī par augu līmeni un par to, ka dažās dalībvalstīs augu līmenis būtu jāpaukstina. Divus gadus arī par to esam runājuši mūsu Eiropas semestra dokumentos. Ja algas pieaug lēnāk nekā produktivitāte, tad mūsuprāt ir iespēja algas palielināt. Un ja ir valstis, kurās ir pārpalikums, arī tās var domāt par uh, iespējamiem algu palielinājumiem. Arī šai ziņā mums ir rekomendācijas. Ja runa ir par sliktajiem eh, kredītiem un par banku jautājumiem, Nu, vēl ar vienu jau kopš krīzes tā ir ārkārtīgi sarežģīta problēma. Situācija ir uzlabojusies, ekonomiskā izaugsme ir vērojama, bet tas ir vairāku elementu kopums, kas ietekmē ekonomiku. Komisija arī gatavo priekšlikumu dalībvalstīm, kā tad risināt eh, slikto kredītu jautājumu. Mēs atradīsim tādu risinājumu, kas ļautu risināt veiksmīgi arī iedzīvotāju situāciju. Tāpat tika runāts, piemēram, par investīciju aizsardzības mehānismiem, cik tālu tajā ir tikts. Uh, Komisijai ir priekšlikums, bet ir skaidrs, ka ir nepieciešams vairāk eh, saprast eh, risku mazināšanas iespējas, pirms dalībvalsts ir gatavs runāt par risku eh, dalīšanu. Lūk, sadarbojamies ar padomi, ar dalībvalstīm, lai iekustinātu atkal šo priekšlikumu. Tāpat izskanēja komentāri par kohēziju, par daudzgadus finanšu schēmu. Uh, par koheizijas fondu. Tās ir diskusijas, kas uh, ir uzsāktas. Pagājušajā nedēļā tika publicēts ziņojums. Eh, tur ir runa par dažādiem scenārijiem. Nu, un varbūt kāds ieteikums tiem, kuriem šķiet, ka budžetā kaut kādas pozīcijas nav iespējams mazināt. Es ierosinātu vērsties pie jūsu pašu valdībām, jūsu pašu parlamentiem un aicināt vairot maksājumus Eiropas Savienībā, jo tādējādi mēs varēsim aizdarīt tos rovis, ko izraisīs Brexit. Būsim spējīgi stāties pretī jauniem izaicinājumiem un turpināt īstenot tās politikas, ko mēs esam uzstākuši pēdējos gados. Lūk, man ir nepieciešama jūsu palīdzība šai ziņā. Lūdzu, vēršieties pie savām valdībām un parlamentiem šajā.